So, uh, good morning, uh, esteemed participants. Labrīt, uh, godātie desmitās Āzijas Eiropas parlamentārās partnerības konferences dalībnieki. Uh, vēlos uh, pastāstīt par um, mūsu organizatorisko kārtību un tad atklāšu oficiāli šo konferenci. Tātad es esmu līdzpriekšsēdētāja no Eiropas parlamenta puses un mani divi godātie lietas priekšsēdētāji sēž man blakus. Um, Šaud Hurī kundze, uh, Bangladešas uh, parlamenta priekšsēdētāja un uh, Ryan uh, kungs, Austrālijas uh, parlamenta priekšsēdētājs. Un bez ierastajām valodām, kas tiek izmantotas Eiropas parlamentā. 27. kanālā varat eh, dzirdēt eh, tūkojumu krievu valodā, khmeru valodā 25. un 26. vietnamiešu valoda un mongoļu valoda 29. kanālā ir pieejama. Eh, tiešām tāds brīnišķīgs valodu klāsts, ko varam šodien izmantot un klausīties. Ir paredzētas četras uzstāšanās, un es lūkšu runātājus ievērot eh, desmit eh, minūšu laiku un to nepārsniegt. Un eh, šajā atklāšanas daļā debatas nav paredzētas. Bet pēc tam vēlāk mums būs uh, diskusijas paneļos, un es ļoti ceru, ka tad būs tiešām tādas ļoti dzīves eh, debatas, un jo īpaši rīt piekdien plenāra sesijā. Tādēļ gribētu lūgt jūs ņemt vērā, ka tikai parlamenta deputāti ir aicināti izteikties. Tiek sagatavota um, ehm, kopīgā deklarācija um, redakcionālajā komitejā, un mēs jau lielu darbu padarījām šorīt no rīta tādā ļoti labā gaisotnē. Un vēlāk būs gatavs arī uh, galīgais teksts, galīgā teksta versija, un tā tiks apstiprināta rīt piekdien uh, pirms noslēguma sesijas, pirms pulkstens 12. Eh, Plenāra eh, sēdes norise un eh, diskusijas tiek pārraidītas internetā, arī parlamenta interneta mājaslapā. Tas dod jums iespēju arī mm, iesaistīt savus kolēģus un vēlētājus šajās diskusijās, tad viņi var sekot šīm diskusijām. Pēc eh, rīta sesijas ir paredzēta kopīga fotografēšanās, un es esmu ļoti pateicīga Mongolijas parlamentām, eh, kas organizēja 9. ASEP konferenci Ulanbatorā 2016. gadā, un šī konference bija tiešām ļoti veiksmīga un izdevusies. Tagad došu iespēju uh, jums uzklausīt Antonio uh, Tajānijas veicienus. Un es pastāstīšu arī par uh, tēmām, kas tiks piedāvātas debatēm. ASEP desmitās konferences laikā. Un mums tiešām ir liels prieks un gods uzņemt tik daudzas delegācijas uh, no Āzijas un Eiropas uh, šajā desmitajā ASEP konferencē vēlos pateikties par to, ka tik augsta stāvošas amatpersonas ir radušas iespēju piedalīties šajā pasākumā, lai stiprinātu attiecības starp diviem kontinentiem. Pirmo reizi Eiropas parlamentam ir šis gods un iespēja organizēt eh, šo svarīgo pasākumu, un mums ir liels prieks uzņemt jūs šeit Briselē, šajā parlamentā, kas ir uh, supranacionāls parlaments, uh, kas pieņem likumdošanu vairāk nekā 500 miljoniem eiro Eiropas Savienības eh, pilsoņu interesēs, iesaistot šajā procesā arī iedzīvotājus. Man ir liels prieks eh, sveikt mūsu vidū arī uh, Mongolijas um, parlamentu priekšsēdētāju un pateikties vēlreiz uh, par 9. ASEP konferences organizēšanu. Un Mēs eh, runāsim arī par eh, klimata pārmaiņām, kas ir ietekmējušas visas mūsu dzīves jomas, un daudz no jums ir uh, praktiski piedzīvojuši uh, to, kā klimata pārmaiņas ir ietekmējušas cilvēku dzīvi. Pat uh, Somijā, piemēram, mums bija pilnīgi neparasta vasara, un es nespēju noticēt, ka valstī, kur ir tik plaši pieejami ūdens resursi, mēs izjutām sausumu, kas ietekmēja vājā eh, lauksēmnieku spēju eh, nodrošināt ražu. Un mēs tiešām redzam ļoti mm, daudz nevēlams dabas parādības, un es ļoti ceru, ka a, eh, mēs kopīgi panāksim daudz, lai īstenotu mūsu ambiciozos mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņu seku um, mazināšanu atbilstoši Parīzes līgumām. ANO 2030. Mm, gada darba kārtība ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem mūsu darbām ir ļoti svarīgs pamats un ietvers, un mums ļoti svarīgi to īstenot. Tā kā tas viss ir par ambīciju līmeni un par īstenošanu. Es gribētu norādīt, ka šīs jaunās eh, darba kārtības eh, galvenais nolūks ir Um, mainīt lēmumu pieņemšanu nozarēs. Mums ir jāīsteno integrēta pieeja, risinot vairākas problēmas paralēli. Lai nebūtu tā, ka atrisinot vienu jautājumu, mēs radām citu problēmu. Visos pasākumos, kas saistīti ar klimatu, mums ir jāņem vērā arī cilvēktiesības. Mums ir svarīgi, lai mēs ievērotu um, vietējo iedzīvotāju tiesības, viņu tiesības uz zemi. Un, uh, mums vajadzētu izvairīties uh, no um, jebkādiem kompromisiem, kas nav pamatoti šeit. Uh, es uh, ar nepacietību gaidu iespēju uzklausīt jūsu pieredzi Āzijā um, strādājot ar klimatu pārmaiņu jautājumiem. Mēs redzam, ka Ķīna un Indija Eh, varbūt eh, vadošās eh, valstis pārveidojot savas satiksmes sistēmas, vairāk izmantojot elektromobīļus. Un te mēs noteikti varam smelties pieredzi no jums. Āzijā Um, cieši tie cilvēki, ļoti, ļoti cieši tie cilvēki, tās grupas, kas ir uh, vismazāk aizsargātās. Tie ir cilvēki ar invaliditāti, sievietes, Tie ir cilvēki, kas ir piespiedu kārtā pārvietoti um, klimata radīto pārmaiņu rezultātā, un tas viss mums ir jāņem vērā, iztenojot uh, klimata pasākumus. Pēdējos gados mūsu dialogs starp Eiropu un Āziju ir kļuvis intensīvāks, un ir liels prieks redzēt, cik aktīvs ASEN process ir kļuvis. Mums parlamentāriešiem ir iespēja dot svarīgu pienesumu šajā procesā, un mums ir bijusi iespēja apspriest to, kā nostiprināt šī procesa parlamentāro dimensiju. Tas notika Ulan Batorā, un es gribu pateikties mūsu um, Mongolijas um, partneriem par to, un mums būtu jādomā tagad par šī dialoga tādu pastāvīgu uzturēšanu, lai atrisinātu tās problēmas, ar ko saskars um, mūsu sabiedrība mūsu planēta. Es domāju, ka eh, tas, ko esam darījuši, nav pietiekami. Nepietiek ar to, ka ik pa diviem gadiem mēs pieņemam kopīgas deklarācijas. Tas ir labi, bet ar to nepietiek. Katrā ziņā šīs deklarācijas ir svarīgs vēstījums, bet mūsu lomai, kā parlamentāriešiem, ir jābūt ambiciozākai. Mēs pārstāvam daudzus miljonus, daudzus miljonus iedzīvotājus Eiropā un Āzijā. Mēs esam viņu balss, un viņi no mums sagaida vairāk, eh, veidojot eh, nākotni un eh, risinot nākotnes problēmas gan Eiropā, gan Āzijā, gan visā pasaulē. Un tas ir mūsu pienākums pieņemt tādu likumdošanu, lai mēs varētu stāties pretī klimatu pārmaiņām izmaiņām un varētu nodrošināt ilgtspējīgu attīstību visās jomās. Mēs redzam, ka sadarbības ar Pāziju un Eiropu pieaug, un mēs atbalstam arī jūsu centienus attīstīt reģionālo sadarbību un iesaistīt uh, dažādas ieinteresētās puses. Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstīs ASEP procesu, un mēs gribētu veicināt visas iesaistītās puses tālāk stiprināt attiecības starp Āziju un Eiropu. Bet ir jādara vēl daudz, lai uzlabotu mm, šos savienojumus starp mūsu kontinentiem, eh, stiprinot drošības dialogu, veicinot eh, tirdzniecību un sadarbojoties cilvēktiesību jautājumos. Risinot kopīgās problēmas, kas saistīts ar klimatu pārmaiņām, mums jāatcerās, ka tas ir mūsu um, tūlītais uzdevums, un mums ir jāpārveido uh, savas tautsēmniecības, lai tās būtu ilgtspējīgas un lai mēs uh, varētu risināt energoefektivitātes jautājumus ilgtspējīgai nākotnē mūsu bērniem un mazbērniem. Novēlu jums auglīgas debates un ar to arī pasludinu desmito Āzijas Eiropas parlamentārās partnerības konferenci par atklātu. Un liels paldies vēlreiz par jūsu uzmanību un par to, ka esat ieradušies uz šo pasākumu. Thank you for that very kind welcome. Paldies par uh, Eh, šiem siltajiem eh, vārdiem un paldies, ka eh, vadat šo rīta atklāšanas sesiju. Man ir liels prieks būt šeit, Eiropas parlamentā, Briselē. Un tagad mēs pāriesim pie pirmā punkta darba kārtībā. Tas ir Jondon Perenleja. Uh, Bātar uh, Bīlēga uh, uzstāšanās, uh, kurš ir Mongolijas parlamenta deputāts. Un uh, viņš bija arī um, viens no namatēviem uh, 9. ASEP konferencē. Lūdzu, vārds jums, Bātar Bilekungs, lūdzu. If I may just... Erhim Hündet Ernkīļukč Tajānī. Godātais Eiropas parlamenta priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man Ir liels prieks, ka es pārstāvu Mongoliju un varu piedalīties eh, desmitajā ASEP konferencē kopā ar jums, eh, godātie Āzijas un Eiropas līderi. ASEP loma eh, risinot globālos jautājumus pēdējos gados ir arvien pieaugusi, un tā kā varas līdzsvars Eiropā ma ma un pasaulē mainās, mums ir ļoti svarīgi stiprināt sadarbību. Šodien Eiropas un Āzijas samits ir svarīga dialoga platforma, kas ir svarīga ne tikai sadarbībai starp diviem kontinentiem, bet visai pasaulē. Āzijas Eiropas starpparlamentārā konference ir eh, svarīga daļa no eh, divu kontinentu sadarbības procesa, kas ļauj mums sadarboties dažādos jautājumos Āzijā un Eiropā. Mongolija cenšas aktīvi piedalīties eh, ASEP eh, dialogā un partnerībā. Kā jūs zinat, Mongolija veiksmīgi organizēja 9. ASEP un 11. galotņu tikšanos kur tika e, spriests e, pār e, Āzijas un Eiropas nākotni, un mēs uzskatām, ka Ulan Batorā pieņemtā deklarācija ir devusi svarīgu ieguldījumu, lai atzīmētu ASEP 20. gada dienu un noteiktu arī turpmāko rīcības virzienu trešajā dekādē. Sadarbība starp likumdevējiem un ASEP locekļiem ir bijusi ļoti svarīga stiprinot daudzpusējo sadarbību un partnerību. Šajā sanāksmē Āzijas un Eiropas parlamentārieši ir sanākuši kopā, lai apspriestu, kā klimata pārmaiņas ir ietekmējušas ilgtspējīgu attīstību, ekonomiku, migrāciju, drošību pasaulē, un tas būs kā svarīgs solis risinot globālu globālos izaicinājumus. Šie jautājumi ir svarīgi arī Mongolijai. Šodien Mongolijas tauta saskaras ar um, daudziem izaicinājumiem. Mums ir jāpieņem daudzi sarežģīti lēmumi, un mums ir jāmācās, kā efektīvi izmantot uh, dabas resursus, kā optimāli veikt investīcijas un kā nodrošināt ekonomiski ilgtspējīgu attīstību. Mongolijas uh, parlaments grib paplašināt starpparlamentāro sadarbību un attiecības, un mēs vienmēr esam centušies aktīvi piedalīties iesaistīties eh, reģionālo un starp eh, parlamentāro institūciju darbā. Mongolijas mērķis ir veicināt eh, pragmatiskāku sadarbību, kas orientēta uz efektīviem rezultātiem Āzijas un Eiropas sadarbībā. Mongolija pievērš lielu uzmanību ASEP sadarbībai un vēl jums visu to labāko arī nākotnē. Paldies! Lielas paldies! Tagad es eh, gribētu aicināt eh, Bangladešas eh, parlamenta pārstāvī Širinu Šarminu Čauthurī um, uzstāties. Honorable Vice President, Honorable. Godājumā vicepriekšādātājs kundze, godājumie um, līdzpriekšādātāji, um, līdzpriekšādātāja Heidī Hautala, uh, godāmā, godāmais Austrālijas parlamenta priekšādātāja kungs, Mongolijas parlamenta pārstāvja kungs, Ķīnas kongresa pārstāvis, godājumie Eiropas parlamenta deputāti, godājumie Eiropas Āzijas parlamentārās partnerības delegāti, dāmas un kungi. Tas ir patiešām ārkārtīgi liels gods piedalīties eh, šajā desmitajā Āzijas Eiropas parlamentārās partnerības konferencē skaistajā Brīseles pilsētā. Es priecājos, ka var piedalīties šajā svarīgākajā parlamentārajā fórumā, jo tas ir tiešs dialogs starp eh, likumdevējiem Āzijā un Eiropā. Tāpat esmu ārkārtīgi priecīga, ka var pārstāvēt Bangladešas parlamentu šajā prestižajā fórumā. Mūsu uh, valsti ļoti skar klimata pārmaiņas. Es vēlētos sirsnīgi pateikties mm, ASEP un arī Eiropas parlamentām par to, ka tiek organizēts tik svarīgs pasākums. Šogad mēs liksim uzsveru uz klimata pārmaiņām. Uh, to ietekmi un izaicinājumiem. Mēs uh, domāsim par vairākiem aspektiem - drošību, migrāciju un ekonomiku. Tas būs eh, centrālais mūsu diskusiju punkts. Klimata pārmaiņas rada ārkārtīgi lielu apdraudējumu mūsu planētai, un ietekmē ir komplicēta. Tas eh, ietekmē arī attīstības ekonomikas. Klimata pārmaiņas ietekmē gaisu, augsni, lauksaimniecību, tāpat arī tās ietekmē mājvietas. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina dažāda veida darbības, lai mēs varētu nodrošināt ilgspējīgu attīstību. Āzijas un Eiropas parlamentiem ir ļoti būtiski sanāk kopā, lai izveidotu spēcīgu un nozīmīgu partnerību, kur mēs varētu domāt par starptautiskiem un arī reģionāliem plāniem un stratēģijām, lai mūsu sadarbība būtu rezultatīvāka. Mums ir jāuzsver daudzpusējība, jo tā ir visefektīvākā metode, kā cīnīties ar kopējiem klimata pārmaiņu izaicinājumiem. Tāpat arī mums ir jādomā par tirzniecību, nabadzības izskaušanu, pārtikas drošību, konfliktu risināšanu, migrāciju, bēgļu jautājumiem - visas šīs problēmas iet pāri robežām. Pasaule kļūst arvien savienotāka, tāpēc kopēja daudzpusēja rīcība ir daudz efektīvāka. Āzijas Eiropas parlamentārā partnerība ir ļoti nozīmīga, jo parlamenti ir um, primārās pārstāvības institūcijas. Mēs, parlamentārieši, pārstāvam cilvēkus, un tieši tāpēc mūsu pienākums ir nodrošināt pozitīvas pārmaiņas Eh, cilvēku dzīvē. Mūsu ietekme un pārvaldības struktūras mums piedāvā unikālu iespēju izveidot tādu pasauli, kur ikvienam būtu vienāds iespējas sasniegt eh, savus mērķus. Mums ir eh, iespējas arī pārvarēt terorismu un cīnīties pret klimata pārmaiņu negatīvajām sekām. Mums ir iespējas eh, radīt drošību cilvēku ikdienas dzīvē un mm, nodrošināt cilvēkiem cilvēkcieņai atbilstošu eksistenci. Mūsu rīcība ietekmē ikviena dzīve Āzijā un Eiropā, un tieši tāpēc mums vajadzētu strādāt vienoti, mums vajadzētu mm, mūsu plānus pārveidot rīcībā tā, lai mūsu planēta kļūtu drošāka visiem. Mums ir jādomā arī par uzraudzības un kontrols funkcijām. Mums ir jānodrošina, lai virzoties uz priekšu, eh, kā globāla ģimene, mēs nevienu neatstātu aiz sevis. Mums ir jārīkojas kopā, lai izveidotu elastīgu un spēcīgu rīcību cīnoties pret eh, klimata pārmaiņām, uh, Eh, samazinot siltumnīca efekta gāzu izmešus, nodrošinot zaļu attīstību. ASEP var nodrošināt eh, reālus eh, sasniegumus, veicinot parlamentāro diplomātiju visās pasaules malās. Mums jau ir izdevies izveidot Parīzes vienošanos, kurai tagad būtu uh, jātiek īstenotē. ASEP aicina visas iesaistītās puses sākt rīkoties. Mums ir jādomā par to, ka globālā temperatūra mm, ceļas, un tāpēc mums ir jāveic, par ko esam vienojušies. Mēs iestājāmies par ilgspējīgas attīstības mērķi numur 12, lai izveidotu uh, tādu globālo ekonomiku, kas ir izturīga pret klimatu. Bangladeša uzskata, ka Parīzes vienāšanās efektīva īstenošana ir mūsu visu kopējs pienākums, lai veicinātu visu labklājību. Uh, Finansēšanas mehānismi, piemēram, eh, zaļais klimata fonds un attīstības valstu fonds, diemžēl nav saņēmuši vajadzīgo finansējumu, un mums vajadzētu darīt visu, lai mērķi tiktu sasniegti. Tā skaitā mums ir jānodrošina klimata fonda caurdzamība. Starp pusēm vajadzētu veicināt uzticēšanos. Ir pagājuši jau trīs gadi pēc Parīzes vienošanās pieņemšanas. Mums ir jāpātrina progress un īstenošana. Tāpat arī mums ir jāuzsver tas, ka um, sensitīvākajām valstīm vajadzētu sniegt atbalstu, veidojot to kapacitāti. Jo īpaši eh, šādām attīstības valstīm ir būtiski, lai uh, tiktu nodrošināts vajadzīgais finansējums Parīzes vienošanās izpildēji, un tāpat arī ir jāievēro visas noteiktās procedūras. Parīzes vienošanās um, noteikumu kopumam ir jākļūst par realitāti. Es uzskatu, ka ASEP nodrošinot šādu kopēju sadarbību un uh, cīnoties par uh, mūsu mērķiem kopā, varēs sniegt labus rezultātus. Galu galā mēs dzīvojam šīs planētas, kas ir mūsu mājas, un tieši tāpēc mums vajadzētu darīt visu, lai mūsu mājas kļūtu drošākas. Paldies! Thank you. Thank you, doctor. Paldies, doktorai Čaudri. Mēs eh, varam virzīties uz priekšu diezgan ātri un eh, tieši tāpēc mēs tagad jau varam uzklausīt eh, šo noslēguma runu, bet tā kā mums ir gana daudz laika, mēs varēsim uzklausīt arī cilvēks no zāles. Es jau tagad aicinu pieteikties visus, kas vēlētos to darīt. Došu vārdu Čankam Čiģunam, kurš ir ārlietu komitejas vicepriekšādātājs. Priekšādātājs kundze, godāmie kolēģi, dāmas un kungi. Vispirms Ķīnas Nacionālā tautas kongresa vārdā es vēlētos paust apsveikumu vārdus par šīs tik svarīgās konferences sarīkošanu. Mēs vēlētos arī pateikties par uh, ļoti uh, labo sagatavošanās darbu, ko ir paveicis Eiropas parlaments. Desmitā ASEP sanāksme ir blakus pasākums 12. ASEP samitam. Un mēs redzam, ka šeit uh, kopīgi darbojoties veidojas uh, kopīga simfonija. Visa pasaule saskaras ar ļoti lieliem izaicinājumiem. Uh, klimata pārmaiņas un globalizācija ir ļoti ietekmējušas cilvēku izdzīvošanas spējas. Klimata pārmaiņas un dabas katastrofas ir radījušas kaitējumu sabiedrībai un uh, tiek nodarīts kaitējums ne tikai dabai, kas mums visiem ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu izdzīvot, bet ir radītas arī milzīgas problēmas, piemēram, ekstrēma klimata apstākļi. Uh, Eh, pārtikas krājuma samazināšanās, eh, ūdens apgādes problēmas un eh, ir radušās pēc smagākas sekas, proti cilvēkiem ir nācies atstāt savas mājas dažādu konfliktu dēļ. Pagājuši vasar visa ziemeļu puslode um, saskārās ar ļoti lieliem karstumviļņiem. Daudzas valstis um, cieta no rekordaugstāām temperatūrām. Ekstrēmi veda, um, klimata apstākļi, piemēram, sausums, meža ugunskrēki, um, lieli plūdi, ir radījuši ļoti lielu kaitējumu Āzijas kontinentā. Fakti parāda, ka klimata pārmaiņas nav nākotnes uh, paudzes problēma. Tas uh, ir apdraudējums un riski, ar ko mēs saskaramies jau tagad. Tieši tāpēc mums ir jārīkojas uh, jau tagad, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un dabas problēmām. Tieši tāpēc es vēlētos nākt klajā ar šādiem priekšlikumiem. Vispirms mums vajadzētu uh, cīnīties par uh, tādas kopienas izveidi, kas domātu par kopīgu nākotni. Mums ir jāsaprot, ka mūsu mājas eh, ir eh, mūsu visu kopējās mājas, un tieši tāpēc eh, visas valstis atrodas vienādā situācijā. Mums ir jādomā kopā par mūsu kopīgo nākotni. Ja mēs domāsim vecmodīgi, proti, uh, domāsim tikai par utilitārismu un par dažādiem ieguvumiem un mēģināsim tikai dabūt vairāk, neizrādot pilnīgi nekādu atbildīgumu, mēs kaitēsim paši sev un arī citiem. Mums vajadzētu veicināt dalīšanos un vajadzētu uzņemties atbildību. Tikai strādājot kopā un izveidojot globālu pārvaldības sistēmu, kas ir godīga, taisnīga un kas balstās uz um, solidāru sadarbību, mēs varēsim izveidot skaistu pasauli mūsu nākotnes paudzēm. Otrakārt, mums vajadzētu pildīt mūsu kopējos pienākumus, mums vajadzētu ievērot eh, starptautiskos noteikumus. Parīzes vienošanās ir ļoti būtisks dokuments, lai mēs varētu cīnīties pret klimata pārmaiņām. Šeit atainojas globālas tendences ir jāsaprot, ka mēs nedrīkstam atteikties no šī dokumenta. Mums vajadzētu vadīties eh, pēc eh, šīs vienošanās tā, lai mēs varētu kopīgi sadalīt savu atbildību, lai mēs varētu uzņemties eh, iniciatīvu, efektīvi samazināt mm, temperatūras pieaugumu un palīdzēt attīstības valstīm. Attīstības valstīm Eirāzijā arī vajadzētu pildīt savus pienākumus un vajadzētu nodrošināt vajadzīgo kapitālu, tehnoloģijas un uh, kapacitāti. Attīstības valstīm vajadzētu palīdzēt uh, savā starpā un vajadzētu nodrošināt to, lai mēs varam cīnīties pret šīm klimata pārmaiņām. Tāpat arī mums ir jādomā par sinerģiju starp klimata pārmaiņām un ekonomisko izaugsmi. Mums ir jāsaprot, ka zema oglekļa ekonomika ir tas, uz ko mums ir jā, jāiet. Mums vajadzētu panākt eh, sinerģiju starp ekonomiku un klimata pārmaiņu apkarošanu. Zaļais eh, finansējums, oglekļa tirzniecība, tas viss spēlē arvien pozitīvāku lomu uh, veicinot uh, klimata pārmaiņu apkarošanu un ekonomisko izaugsmi. Mums ir jāstrādā koordinēti cīnoties pret klimata pārmaiņām un īstenojot 2030. gada ilgspējīgās attīstības darbu kārtību. Būtu nepareizi domāt tikai par ekonomiskajām interesēm, aizmirstot par vīdī. Mēs nedrīkstam arī ignorēt eh, cilvēku leģitīmās tiesības uz izdzīvošanu. Tāpat arī mums ir jāveido kopēja drošības sistēma pret eh, riskiem, ko rada klimata pārmaiņas un vidas problēmas. Mums ir jāizveido jauna vīzija par drošību. Tā ir jābalstās uz eh, kopēju, ilgtspējīgu un kolektīvu solidaritāti. Ir vajadzīgi integrēti un visaptveroši pasākumi, Un mums ir jādomā arī par pārtikas drošības, humanitāro krīžu un bēgļu plūsmu e, izraisītajiem riskiem. Klimata pārmaiņas var radīt arī citus apdraudējumus. Valstīm un starptautiskajām organizācijām vajadzētu pildīt savus pienākumus taisnprātīgi, Tām vajadzētu stiprināt savu kapacitāti cīnoties pret eh, dabas katastrofām un vides pārmaiņām. Tāpat arī būtu jāstrādā pie ANO klimata uh, mērenības ieviešanas stratēģijām, būtu jādomā par nabadzības izskaušanu un arī jāuzlabo migrācijas pārvaldība, stiprinot eh, savstarpējo izturību. Dāmas un kungi! Mums, eh, mūsu valstī ir vairāk par 1,3 miljardiem iedzīvotāju, un Ķīna ir tā, kas eh, cieši visvairāk no klimata pārmaiņām. Cīnoties eh, pret klimata pārmaiņām, Ķīna ne tikai vadās pēc ilgspējīgas attīstības prasībām, bet tā domā arī par uh, saviem pienākumiem globālās klimata pārvaldības jomā. Ķīna ir pieņēmusi vairākus mērus, lai uzlabotu nacionālo struktūru un lai izmainītu enerģētikas sistēmu. Mēs mēģinām paaugstināt energoefektivitāti, domājam par uh, zaļo transportu, zema oglekļa transporta līdzekļiem, mēs uh, domājam arī par oglekļa apmaiņas tirgu un uh, domājam un veicinam zaļo finansēšanu. Ķīnas Nacionālās tautas kongress pievērš ārkārtīgi lielu uzmanību likumdošanai klimata pārmaiņu jomā. Tiek pieņemti likumi, piemēram, enerģijas taupīšanas likums, likums par atjaunīgiem resursiem, tīrās ražošanas veic, veicināšanas likums, gaisa piesārņojuma apkarošanas likums, mēžu likums un tā tālāk. Mēs strādājam arī pie uh, likuma par klimatu pārmaiņām. Pateicoties eh, ieguldītajiem pūliņiem, mēs esam panākuši ļoti lielu progresu klimata pārmaiņu pārvarēšanā. Pēdējo piecu gadu laikā enerģijas un ūdens eh, patēriņš uz vienu IKP vienību ir samazinājies par vairāk nekā 20%. Eh, kopējā patēriņa lielums ir samazinājies par 8,6 procentpunktiem tīras enerģijas patēriņš ir pieaudzis par 6,3%. Tāpat arī mēžu pārklājums ir palielinājies par um, daudziem simtiem hektāru. Tāpat arī mēs domājam par gaisa piesārņojumu lielās pilsētās, un tas ir uzlabojies par 15%. Ķīna saskaras ar mm, labām izredzēm arī tīras attīstības jomā. Ķīna spēlē nozīmīgu lomu starptautiskajā sadarbībā cīnoties par klimata pārmaiņām. Tā ir kļūsi par ļoti būtisku eh, spēlētāju Eiropa pasaules ekoloģiskajā attīstībā. Ķīnas valdība ir eh, aktīvi piedalījusies Parīzes vienošanās īstenošanā, un uh, tā ir arī parakstījusi Parīzes vienošanos, un tā ir gatavības pilna pildīt savus pienākumus. Ķīna vēlas uh, rīkoties uh, taisprātīgi, izmantojot tādas platformas kā uh, ceļu iniciatīva, um, kapacitātes sadarbība un ziemeļdienvedu sadarbība. Ķīna vēlas attīstīt sadarbību ar visām valstīm, jo īpaši Eh, jaunatīstības valstīm, vēlas to darīt, ievērojot ilgspējīgas attīstības mērķus. 2015. gadā eh, prezidents Šinčinpins paziņoja Parīzes klimata konferencē, ka Ķīna uzsāks eh, sadarbības projektus, izveidojot desmit zemes enerģijas industriālos parkus, un tāpat arī tiks uzsāktas dažāda veida programmas citās valstīs. Uh, tiks piešķirtas arī tūkstots eh, dažādas programmas par klimata pārmaiņām. Šie projekti virzās uz priekšu un esam parakstījušie saprašanās memorandu par to, ka tiks sniegta materiāla palīdzība ar trešajām valstīm, tā skaitā ar Vietnamu, Filipīnām, Mjānmu un Mongoliju. Dāmas un kungi! Eirāzijas valstis ir klimata pārmaiņu upuri. Un uh, vienlīdz tās ir arī klimata pārmaiņu apkarošanas dalībnieces. ASEAN samitā mēs uh, cerām, ka dalībnieki apstiprinās savu apņēmību pildīt uh, tūkstošgads attīstības mērķus un mēs ceram, ka mēs turpināsim arī sadarbību klimata pārmaiņu apkarošanas jomā. Ķīna ir gatava sadarboties ar Eirāzijas valstīm, lai dalītos pieredzē par uh, ekonomisko pārvaldību. Tā ir uh, gatava aktīvi darboties arī daudzpusējā klimata pārmaiņu apkarošanā, tā lai mēs varētu kopīgi izveidot uh, iekļaujošu un skaistu pasauli, kurā visu laiku valdītu miers, drošība un kopēja labklājība. Paldies! Thank you, Mr. Chang. Now... Paldies, Čanga kungs. Mums ir vēl palicis nedaudz laiks līdz uh, pirmajai darba sesijai. Ja kāds uh, gribētu kaut ko īsi pateikt, mēs varētu izmantot šo laiku vai arī izmantot to vēlāk, ja mēs tuliņ ķersimies pie nākamās sesijas darba, bet, nu, to mēs paši varam lemt. Ja neviens negribētu neko komentēt šobrīd, tad uh, došu vārdu atkal uh, Hautals kundzei uzsākt uh, pirmo darba sesiju un paldies visiem, kas izteicās šī rīta sesijā. Much, um, paldies, uh, priekšsādātāja Rājana. Un uh, tagad man ir tas prieks uzsākt mūsu uh, pirmo darba sesiju. Mēs runāsim par klimatiskajām izmaiņām, uh, izaicinājumiem multilaterālismam. Es gribētu paust savu prieku par to, ka jau tik daudz tāda ļoti noderīga ieguldījuma ir bijis mūsu debatēs. Un tagad es aicināšu runātājus ieņemt vietu šeit priekšā prezidijā. Aicinu Džo Lainenu kungu, kurš ir Eiropas parlamenta referents par klimatiskajām izmaiņām un kas arī ir ļoti patīkami, viņš vada Eiropas parlamenta delegāciju sadarbībai ar Ķīnu tā tad viss eh, piemērotākā atbilstošākā persona, lai nāktu šeit priekšā prežidijā tālāk. Skot Rajankungs, eh, Austrijas senāta priekšsēdētājs, paliek šeit priekšā. Tad eh, Karmena Iljāna Milanesku kundze, kas ir Rumānijas parlamenta deputāta palātas vicepriekšsēdētāja. Tāpat arī Rozam Marijas Sančes, kas ir trešais eh, vicespīkeris eh, deputāta palātas eh, Spānijas un Mauri Pekarenkungs, pirmais, pirmais parlamenta vadītāja vietnieks no Somijas parlamentu. Un tāpat arī aicinu Funko Kenkungu, kurš ir uh, Vietnamas Nacionālās asamblējas vicepriekšsēdētājs un Aģanku Noemisra kungs uh, no Indijas lūdzu. Tātad. Uh, aicinu jūs eh, visus šeit priekšā. Kad runātāji būs visi ieradušies, ieņēmuši vietas, tad mēs sāksim. Yeah. No, no, no, uh, just, uh, uh, that... Gribu tikai ierosināt, ka uh, mēs varētu fotografēšanos uh, veikt pēc šīs darba sesijas. Tā tad pabeigsim darbu, nofotografēsimies un tad varēsim doties ārā no telpas. So I'd like to um, uh, ask that the speakers would uh, um, speak. Tātad gribētu lūgt uh, viesus izteikties neilgāk kā 5 līdz 7 minūtes, jo mums ir uh, vairāk runātāji un mums uh, vēl pietiks laiks debatēm pēcpusdienā attiecīgās paneļa diskusijās. Uh, Džo Lainenkungs lūdzu, Tautas partija referents pār klimatiskajām izmaiņām. Tātad, Džo, lūdzu jums vārds pirmajam. Uh, liels paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi no Āzijas valstīm un Eiropas. Man ir liels prieks, ka mēs uh, runājam par klimatiskajām izmaiņām, ka tā ir viena no Azem uh, konferences tēmām. Es piedalījos COP pirmajā sanāksmē 1995. gadā Berlīnē pēc eh, Rio konvencijas stāšanās spēkā, un tagad mums ir paredzēta COP24 sanāksme Katovicā. Ir pagājis ilgs laiks, un par laimi mums ir daudz maz panākta tāda globāla mēroga vienošanās, ka šī ir eh, mūsu visu nāciju kopīga problēma visā pasaulē. Diemžēl šajā brīdī, kad mums ir nepieciešama daudzpusēja sadarbība, mm, notiek uzbrukumi no dažām pusēm, viņi grib doties paši savā virzienā, nevēlas sadarboties, un tas ir eh, liels izaicinājums mums visiem pārējiem, jo eh, klimats un atmosfēra, nu, tā ir tāda globāla lieta, tā nepiedara vienai valstī, eh, kas pieder visai pasaulē, visas pasaules iedzīvotājiem, visai cilvēcei. Un tāpēc esmu priecīgs, ka neskatoties uz to, kā ASV valdība ir izstājusies no Parīzes vienošanās, visas pārējās puses tomēr ir apstiprinājušas, ka tās turpinās Parīzes vienošanās īstenošanu. Domāju, ka Eiropa un Āzija dažādu iemeslu dēļ ir uh, partneri, kuriem ir liela atbildība Eiropai, jo, kā tas notika pirms 200 gadiem, Eiropā sākās industrializācija, rūpniecības revolūcija, un tas uh, izplatījās visā pasaulē, šis uh, rūpniecības ekonomiskais modelis, un mēs zinām, ka ekonomiskajam modelim ir jāmainās. 21. gadsimtā ar 10 miljārdiem cilvēku uz mūsu zemes mums ir nepieciešams cita veida ekonomiskais modelis un rezultāti. Un Āzija. Jūsu kontinentā dzīvo lielākā daļa pasaules iedzīvotāji, un jūsu ekonomikas attīstās, un jums ir liels iespējas uh, veikt šo procesu modernizāciju, mm, jau kamēr tie notiek, attīstās. Jūs redzat, ka mēs jau tuvojamies noslēgumam, strādājot pie mērķiem 2030. gadam. Mums ir pieņemti apstiprināt vairāk enerģijas akti, likumdošanas akti, energoefektivitātes direktīva, ēku energoefektivitātes direktīva, Tāpat mēs darbojamies tagad pie CO2 izmešu mērķiem automašīnām, lai panāktu lēmumu par nulles emisiju transporta līdzekļiem. Tā ka domāju, ka lielu darba daļu esam veikuši jau nākošām desmitgadēm. Un komisārs, kas atbildīgs par klimatiskajām izmaiņām, varēja paust tādu nostāju Parīzē, ka mēs varam paaugstināt savus mērķus, esam gatavi samazināt CO2 emisijas par 40% līdz 2030. gadam, un tagad mūsu pieņemtā apstiprinātā likumdošana un attiecīgi aprēķini liek domāt, ka mēs varētu panākt 45% samazinājumu. Tātad tas būtu vēl labāk. Paturot prātā to, ka būs pārskata periodu un lēmumu paņa, e, paredzēti. Tātad 2023. gadā notiks šāds pārskats, nu mums būs iespēja vēl tur ko koreģēt. Es biju referents e, šeit parlamentā klimata diplomātijas jautājumā. Un e, runājot par šo daudzpusējo sadarbību, nu ir nepieciešams dažādas diplomātiskas, politiskas vienošanās, nevar kādu piespiest kaut ko darīt, ir jāpārliecina un pēc tam jācer, kā puses arī attiecīgi sekos nolemtajam. Eh, klimata diplomātija Eiropas Savienības līmenī nozīmē, ka mēs vēlamies intensificēt savu darbu eh, visās Eiropas Savienības eh, delegācijās, visā pasaulē, lai rastu partnerus tīrām tehnoloģijām, sadarbībai, klimata izmaiņu ziņā, tāpat arī partnerus dažādām darbībām, teiksim, arī atsevišķu valdību, pilsētu, reģionu, uzņēmumu līmenī un pilsoniskās sabiedrības līmenī. Esam lūguši komisiju un ārējās darbības dienestu iestrādāt klimatisko politiku arī citās eh, ar to saistītajās politikas jomās eh, - rūpniecības politikā, tirzniecības politikā un eh, attīstības un lauksaimniecības politikā. Un tādējādi, domāju, mēs uzsākam jaunu etapu Eiropas Savienībā un tik tiešām intensificējam savu darbu. Es ar cerībām raugos uz šīs dienas debatēm un ceru, ka Eiropa un Āzija tik tiešām būs šie sivi balsti darbam pasaules līmenī, un es ceru, ka mūsu bērni un mazbērni teiks mums paldies, ja mūsu paudzes darīs to, ko mēs esam nolēmuši darīt. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies, Džau! Bija ļoti interesanti dzirdēt, ka jūs bijāt COP1 sanāksme Berlīnē. Es laikam, es biju COP2 sanāksme Kyoto, ja nemaldos. Tā laikam tas bija. Tagad aicinu izteikties mūsu līdzpriekšsēdētāju. Viņš runās Austrālijas Eh, senāta vārdā. Skot Rājien, kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji, par šo ievadu. Eh, sirsnīgi sveicu jūs visus un paldies par šo iespēju savu kolēģu vārdā, kas šeit ir no Austrālijas parlamenta ieradušies. Klimatiskās izmaiņas ir ekonomikas un drošības riski, kas pastiprināsies turpmākajās desmitgadēs. Tas ir liels izaicinājums šī gada maijā. Uh, mūsu ārlietu un aizsardzības komitejas uh, publicēja īpašu ziņojumu par klimata izmaiņu ietekmi uz uh, Austrālijas nacionālo drošību. Ziņojumā mēs aplūkojām um, dažādus draudus nacionālajai drošībai, tāpat arī mūsu izturības spējas, kas viss saistās ar drošības riskiem un izaicinājumiem. Eh, klimatiskās izmaiņas tikai pastiprina mm, apdraudējums eh, ekonomiskā, vīdes, eh, ūdens apgādes, enerģētikas, pārtiks un veselības aprūpas jomās. Mēs paredzam, ka mainīsies vides apstākļi, to jau ir izgaismojuši iepriekšēji runātāji, dažādas ekstrēmas dabas katastrofas un izpausmes, tas viss mazinās stabilitāti un varētu veicināt arī konflikts un neregulāro migrāciju. Un ņemot vērā arī pārējos izaicinājumus, klimatiskām izmaiņām būs disproporcionāli negatīva ietekme uz riskam uh, pakļautām kopienām mūsu reģionā. Uh, Klusā okeāna salās jau ir norādīts, ka uh, klimatiskās izmaiņas skars šo reģionu iedzīvotāju drošību un strateģiskā politika ir jāizvērtē, un tas ir viens no galvenajiem jautājumiem arī Austrālijas nacionālajai drošībai un interesēm, un tāpat arī plašākā reģionā. Vairākas Austrālijas valdības ir atzinušas, ka pastāv draudi un izaicinājumi, un arī ārlietu politikas Baltijā grāmatā ir norādīts, ka šīs izmaiņas eh, palielinās pieprasījumu pēc pārtiks un ūdens, un eh, tie būs tādi ļoti mm, liela riska faktori ekonomiskai attīstībai. Tie ir savstarpēji saistīti riski, tie ir jautājumi, kur nepieciešama eh, sadarbība un saskaņotība, risinot šos problēmu jautājumus, un tāpēc ir nepieciešama sadarbīga pieeja šiem jautājumiem. Austrālija ir apņēmības pilni ievērot Parīzes vienošanos. Eh, mēs esam apņēmušies eh, samazināt eh, par 28% emisijas. Šis mērķis ir saprātīgs, izpildāms un atbilstoši arī citu attīstīto nāciju veiktiem soļiem. Austrālijas valdība stiprina arī savstarp, mm, starptautisko sadarbību, kā piemēram um, platformā par uh, katastrofu rezultātā mm, pārvietotajiem cilvēkiem, tāpat arī uh, riska samazināšanas plānā līdz 30. plānam. Uh, klimatiskās izmaiņas un rēģēšana uz tām um, ir svarīga arī mūsu attīstības sistēmā. Mēs miljardiem dolārus ieguldīsim turpmākos piecos gados, um, lai palīdzētu attīstības valstīm, it īpaši Indijas un Klusā okeāna reģionā. Uh, Eh, tā kā šie riski tikai palielinās mūsu eh, investīcijas ir paredzētas valdībām, ekonomiskām, sociālām politikām, tāpat arī lauksaimniecības, ūdens apgādes eh, un citos sektoros. Uh, Noslēgumā gribētu norādīt, ka ASEP ir ļoti svarīga loma risinot šos jautājumus, jo parlamentu un parlamentu locekļi spēlē ļoti svarīgu lomu, panākot piekrišanu, vienošanos attiecībā uz šīm politikām un saglabājot šos jautājumus kā prioritātes laika gaitā, jo daudz no šiem jautājumiem prasīs ilgu laiku, lai tos varētu īstenot. Liels paldies par iespēju izteikties šodien jūsu priekšā. Paldies! Thank you very much, uh, uh, Mr. Ryan. Uh, now I'd like to invite... Uh, Raina kungs, paldies, un tagad uh, aicinu uh, Karmenu Iljānu Milanesku, kura ir Rumānijas parlamenta uh, deputātu palāca vicepriekšsēdētāja. Paldies! Es arī gribu pateikties jums par iespēju uh, teikt eh, kādus vārdus šajā darba sesijā. Mēs visi apzināmies, ka klimatiskās izmaiņas ir eh, liels izaicinājums eh, ilgspējīgai attīstībai un visu valstu drošībai. Klimatiskās izmaiņas ir apdraudējums kas grauj globālo stabilitāti un Tam ir liela ietekme attiecībā uz eh, cilvēku dzīves apstākļiem, ūdens apgāde, tas eh, rada konfliktus, eh, tāpēc ka resursi ir ierobežoti. Tie, kas saskaras ar šiem ekstrēmākiem riskiem, ir nabadzīgākie cilvēki. Ar ierobežotiem resursiem un ierobežot iespēju tikt galā šiem resursiem daudzas valsts var nonākt krīzes situācijā, un tāpēc klimata izmaiņas ir ļoti svarīgas šajā savstarpēji saistītajā pasaulē. Mums ir jādomā par cilvēku drošību visā pasaulē un nepieciešams saskaņots darbs, lai lai risinātu klimatisko izmaiņu radītās izmaiņas, lai uh, stiprinātu un aizsargātu nabadzīgākos cilvēkus pasaulē, nodrošinot tāpat laikā drošāku un uh, mierīgu nākotni. Klimatisko izmaiņu efektīvai pārvaldīšanai nepieciešama visu iesaistīto pušu uh, saskaņot darbība, gan valdības, um, privātā biznesa sektora, pilsoniskās sabiedrības līdzdarbība jākoordinē iniciatīvas visās līmenīs, līmeņos ārlietu, attīstības, sadarbības jomās, un tāpēc ir svarīgi Eh, saglabāt šo darbības eh, ātrumu, jānodrošina visi elementi, lai eh, Parīzes līgums būtu efektīvs un lai mēs visi reāli īstenot savu apņemšanos. Cienījamie kolēģi, Rumānija ir arī um, izstrādājusi ratifikācijas instrumentu Parīzes vienošanās izpildīšanai. Tas notika jau 17. gada 1. jūlijā un tādējādi mēs apstiprinām savu um, apņemšanos. Uh, Tāpat arī atbalstam Francijas iniciatīvu attiecībā uz vīdas aizsargāšanu un uh, attiecīgi dokuments tika apstiprināts arī ANO vispārējā asamblējā. Mēs esam uh, pievienojušies uh, Eiropas Savienības līmenī pieņemtiem lēmumiem attiecībā uz klimatiskām izmaiņām. Rumānijas dēvums Parīzes vienošanās eh, izpildē ir eh, iekļauts Eiropas Savienības eh, iesniegumu kvotā un tas arī tika publicēts 6. martā 2015. gadā. Rumānija veic šīs transformēšanās prasības, kas ir norādītas un tādā veidā mēs varam saglabāt uh, varēsim saglabāt Eiropas rūpniecības konkurētspēju. Papildus galveniem elementiem šajā Parīzes vienošanā es gribētu uzsvert sekojošus aspektus, kas ir um, svarīgi saistībā ar Parīzes nolīgumu. Pirmām kārtām ilgtermiņa skatījums uh, par nepieciešamo pārēju. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs kundze, lai mums būtu laba komunikācija citās valodās. Būtu labi, ja jūs varētu nedaudz lēnāk runāt. Tas vienkārši ir ierosinājums jums visiem. Ja mums ir uh, ļoti uh, kvalitatīvi, ļoti zinoši tulki, bet uh, dažkārt pārlieks ātrums var traucēt pat uh, vislabāko tulkojumu nodrošināt. Tātad runājiet lūdzu lēnāk. Tātad um, ilgtermiņā es te pieskāros aspektiem saistībā ar Parīzes vienošanos. Pirmām kārtām, kā es teicu, nepieciešams šis ilgtermiņa skatījums. Uh, lai mazinātu siltumnīca efektu, gāzu izmešus. Eh, par to ir jādomā, lai varētu mazināt eh, nabadzību pasaulē otrām kārtām. Ilgtermiņa mērķu noteikšana Parīzes eh, vienošanās ietvaros, lai mm, mazinātu pasaulē temperatūras palielināšanos, paaugstināšanos par diviem grādiem un tāpat laikā valstu atbalsts Parīzes vienošanai, lai varētu nepieļaut eh, temperatūras palielināšanos par 1,2 eh, grādiem, tad salīdzinot ar pašreizējo globālo temperatūru. Trešām kārtām iesaistot attīstītās eh, valstis, mobilizējot finanšu resursus. Eh, tas ir jāveic attīstības valstīm, ir eh, jāpalīdz nodrošināt tehnoloģiju pārneses un lai tās labāk piemērotos klimatisko izmaiņu ietekmei un lai varētu īstenot pasākumus, mazināt siltumnīca efektu gāžu izmešus šajā kontekstā. Tālāk nepieciešams, lai valstis atzītu un īstenotu klimatisko izmaiņu politikas, tām ir jāsadarbojas, jāuzlabo izpratne un eh, jāatbalsta dažādas jomas, kā piemēram agrīnās brīdināšanas sistēma, tāpat arī gatavība ārkārtas eh, situācijām, eh, tāpat to risku apzināšana, kādas var radīt klimatiskās izmaiņas. Jāizstrādā nākošie mm, klimatiskie mērķi, ņemot vērā norisēm, jāstiprina eh, šī izturība un eh, stiprība un eh, jāmazina tas, cik lielā mērā mūs var ietekmēt klimatiskās izmaiņas. Jāizstrādā pielāgošanās plāni, jādomā par komunikāciju un attiecīgiem īstenošanas pasākumiem. Tad nākamais uzdevums ir jāveic tāds globāls izvērtēšanas process balstoties uz eh, monitoringu un atskaišu sistēmām, nodrošinot caurskatāmību un atbildību par veikto darbu, un visbeidzot ir nepieciešams eh, pārskata eh, cikls, lai nodrošinātu, ka mūsu ambiciozie mērķi ir ilgtspējīgi atbilstoši Parīzes vienošanai un ka mēs pildam savus mērķus un neesam atkāpšies no savām ambīcijām. Cienījamie kolēģi, Rumānija būs uh, uh, prezidējošā uh, valsts Eiropas padomē. Pavisam drīz mēs pārņemsim dosie arī par klimatiskām izmaiņām no Austrijas, kas ir um, pašreizējā prezidējošā valsts pēc COP24, un mēs turpināsim vest sarunas par um, tēmām, un mēs būsim atbildīgi pār labāku īstenošanas darbu un darba programmu Parīzes um, vienošanās ietvaros. Liels paldies par šo iespēju izteikties. Uh, Lielas paldies Mihal Česku kundzei, un tagad es došu vārdu Maurī Pekarinena kungam, kurš ir Somijas parlamenta uh, priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Pagājušā gada oktobrī ANO vides programmas ziņojumā bija teikts, ka patreizējie mērķi attiecībā uz emisiju samazināšanos ir tikai trešdaļa no tā, kas būtu jāizdara līdz 2030. gadam. Ja pasaule nespēs kolektīvi stāties pretī klimata pārmaiņām, mēs visi zaudēsim it īpaši mazāk attīstītās valstis. Mēs redzam, ka globālā sasilšana ir izraisīta konkrētu apstākļu dēļ, un um, 1992. E, gadā e, notika šis sadalījums e, starp attīstītajām valstīm un jaunatīstības valstīm. Un jāsaka, ka emisiju dinamika dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga. Piemēram, Ķīnas emisijas veido 27% um, no uh, kopējā emisija apjoma. Eiropas Savienības emisijas veido 10%. Daudzas valsts, kas 92. gadā bija kā jaunatīstības valstis, tagad ir kļuvušas par vienām no bagātākajām pasaulē. Atbilstoši starptautiskās vides aģentūras ziņojumam, enerģijas ražošanas CO2 emisija jas. Kopš 90. gada attīstītajās valstīs ir trīskāršojušās. Eiropiešiem būtu jāatceras, ka emisiju īpatsvars uz vienu iedzīvotāju Eiropā joprojām ir augstāks nekā, piemēram, Indijā. Dāmas un kungi, Eiropas Savienība ar savu rīcību ir pierādījusi, ka ir iespējams uh, nodrošināt vienlaicīgi gan ekonomikas izaugsmi, gan emisiju samazināšanu. Un mēs redzam, ka Tautsēmniecība, ekonomika ir turpinājusi augt un emisijas ir samazinājušās, un Eiropa ir gatava turpināt šo ceļu. Mēģis ir līdz 2030. gadam samazināt par 40% salīdzinājumā ar 1990. gadu. Joprojām Eiropas Savienībā ir daudz darāmā, tāpat kā pārējai pasaulē. Parīzes vienošanās 2015. gadā deva cerības nākotnēji. Tā ir tiesiski saistoša konvencija, kas paredz striktākus pasākumus globālā mērogā un nosaka konkrētus mērķus valstī. Mūsu mērķis ir ierobežot eh, temperatūras palielināšanos pasaulē un ierobežot to līdz diviem grādiem. Un mēs vēlamies sasniegt mēķi 0,5 grādi. Tajā pat laikā noris sarunas par detaļām, kā īstenot šo vienošanos. Katovicē, Polijā eh, noteikti tiks eh, panākts kāds eh, risinājums, bet tajā pat laikā arī jaunatīstības valstīm ir jāziņo par savām emisijām un jāziņo par progresu, kas panākts eh, tiecoties uz mērķu īstenošanu. 1992. gada konvencijas sadalījums ir pretrunā Parīzes vienošanās garām un domai, un tas ir pretrunā arī ar kompromisu, kas tika panākt šajā sakarā. Nolīgumā Jautājums par to, vai nolīgumam būtu jāparedz vienādi noteikumi visiem, vai tie jādiferencē, šis jautājums joprojām ir atvērts un tiek diskutēts. Atbilstoši Parīzes līgumām, katrai valstī ir jāīsteno emisiju samazināšana un par to jāziņo. Jāziņo, kāds progress ir panākts ceļā uz noteikto mērķi. Šajā sakarā man ir jāatgādina, ka pirms gada prezidents Trumps pasludināja, ka ASV atkāpjas no Parīzes līguma. Un prezidents Trumps raksturoja Parīzes nolīgumu par viltīgu schēmu, ko citas valstis izstrādājušas, lai apdraudētu ASV Dāmas un kungi, Eiropā un Āzijā ir milzīgs potenciāls, lai sadarbotos gan divpusēji, gan daudzpusēji ar mērķi attīstīt tādas tehnoloģijas, kas ir ar zemām CO2 emisijām. Vairākas valstis mūsu kontinentā ļoti aktīvi piedalās starptautiskajā enerģētikas organizācijā. Es ierosinu atklāti apspriest to, vai ir iespēja padziļināt sadarbību starp Eiropas un Āzijas valstīm daudzpusējos fórumos, lai mēs kopā varētu izvērtēt, kāda sadarbības forma būtu vispiemērotākā. Bez tam mēs varētu runāt arī par uh, sadarbību enerģētikas jomā, piemēram, Somija aktīvi attīsta savas attiecības ar Āzijas partneriem, un mums ir augsti attīstīti eksperti, piemēram, biodegvielas jomā, bioenerģētikas ražošanas jomā. Somijā, piemēram, 20% no degvielas, kas tiek izmantot transportā, ir atjaunīgā enerģija. Un tas ir arī pienākums, kas paredzēts likumdošanā, un tādēļ mēs esam panākuši šo 20% atjaunīgo energoresursu līmeni. Tāpat mums ir eksperta zināšanas viedajos pārvades tīklos un kodoldrošībā. Lai arī es nāku no ārktiskā reģiona valsts, mēs attīstām inovācijas arī saules enerģijas izmantošanā. Piemēram, mums ir jaunas tehnoloģijas, kas piesaistījušas arī Āzijas valstu uzmanību. Ja jūs interesē intensīvāka sadarbība manas pieminētajās jomās, tad es Eh, būšu priecīgs eh, reaģēt uz jūsu uzaicinājumiem. Dāmas un kungi! zemes izmantošana un eh, mežu resursu izmantošana spēlēs svarīgu lomu Parīzes nolīguma mērķu īstenošanā, tāpat kā emisiju samazināšana. Un šajā sakarā vēlos norādīt, ka liela daļa CO2 emisijas pasaulē ir tādēļ, ka tiek izmantota fosilā degviela apkurēji, elektroenerģijas ražošanai, transportā. Somijā ir pieredze ilgtspējīgā meža resursu apsaimniekošanā Un katra valsts pasaulē ir atbildīga par savu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nekaitējot citām valstīm un videi. Un mēs neredzam iemeslu, kādēļ būtu jāaizsargā uh, tikai mūsu meži. Uh, mums ir jādomā globāli. Paldies, dāmas un kungi! Thank you very much, uh, Mr. Pekkarina. Paldies, Pekarinēn kungs, un mēs atzīmējām jūsu aicinājumu uz uh, um, intensīvāku sadarbību daudzpusējos fórumos starp Eiropas un Āzijas valstīm. Pirms dod vārdu nākamajam runātājam, vēlos pateikt, ka Ļoti ticams, ka mums atliks laiks vēl šīs sesijas eh, noslēgumā eh, papildus jautājumiem un komentāriem, un es esmu saņēmusi lūgumu no Bogdāna Bruseviča kunga, kurš ir Polijas senāta priekšsēdētāja vietnieks, ehm, lai ehm, uzstātos ar tādu īsu uzrunu. Un arī jūs pārējie varat eh, pieteikties. Tālāk došu vārdu Rozai. Marijai Sančes, eh, Spānijas parlamenta eh, pirmajai priekšsēdētājai. Lūdzu. Paldies un labrīt visiem. Man tiešām ir liels prieks, ka eh, varu piedalīties Spānijas deputāta kongresa vārdā šajā pasākumā. Šī ir mm, desmitā ASEP konference. Un uh, Eh, šī ir iespēja reiz divos gados apmainīties viedokļiem par startautisks nozīmes jautājumiem, par to risināšanu, apmainīties ar pieredzi un eh, meklēt kopīgus risinājumus eh, problēmām, kas skar mūs visus vienlaikus arī uzņemoties konkrētas saistības, lai uzlabotu mūsu iedzīvotāju labklājību. Eiropa un Āzija ir divi lielākie globālie ekonomikas bloki, un tirdzniecība starp uh, mums ir uh, visapjomīgākā, visintensīvākā salīdzinājumā ar citiem reģioniem. Es ļoti ceru, ka tas tā arī turpmāk attīstīsies. Mēs runājām par klimata pārmaiņām, par to, um, kā mēs uh, mūsu valstīs uh, varētu īstenot tādu rīcību politiku, kas uzlabotu ražošanas sistēmu efektivitāti. Mums ir jāveido tāda stratēģija, kas nodrošinātu mūsu uh, sabiedrības attīstības ilgtspēju. Tāpat eh, gribu runāt eh, par aprites ekonomikas veicināšanu, un es domāju, ka mēs kopā ar Āzijas valstīm varam dot būtisku ieguldījumu tajā. Un ja mēs īstenosim eh, to likumdošanu, kas patreiz eh, tiek eh, gatavot Eiropas Savienībā cīnoties ar klimatu pārmaiņām, tiks radīts 400 tūkstoši jaunas darba vietas, 50 tūkstoši no tām Spānijā. Un es domāju, mums eh, šīs iespējas, šis potenciāls ir jāizmanto, jo tas dos labumu mums visiem. Spānija protams, patērē resursus, dabas resursus, bet mēs redzam tendenci ka attīstās tās nozars, kas ir svarīgas aprites ekonomikā. Ja runājam uh, par materiālu patēriņu, tad tas kopumā ir samazinājies par 55% laika posmā no 2008. līdz 2012. gadām. Enerģijas patēriņš tautsājumniecībā ir zemāks nekā vidējais Eiropas Savienībā un 2030 2050. gadā. Mēs būsim septītā eh, vismazāk enerģiju patērējošā ekonomika. Jāsaka, pēdējos gados kopējais energopatēriņš ir samazinājies, un 2013. gadā mēs redzējām, ka mājasēmniecība atkritumu apjoms būtiski samazinājās par 31,8%, un tas ir ļoti pozitīvi, ja salīdzinām sevi ar pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras samazinājums ir bijis tikai 8%. Tādēļ es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai latiņa tiktu pacelta pietiekami augstu, lai mēs šajā procesā iesaistītu visas, jebkādi iesaistītās vai ieinteresētās puses, lai nodrošinātu šādu pārēju uz jaunu saimniekošanas veidu. Un arī strateģiskajā līmenī ir jānosaka pietiekami ambiciozi mērķi. Tā būtu kā ceļu karte, kas iezīmējas, lai risinātu galvenos izaicinājumus, kādi mums ir – Protams, mums ir jādomā arī par likumdošanas standartizāciju šajā jomā, un tādēļ ir svarīgi, lai ik viens un katrs no starptautiskajiem partneriem, kas ir parakstījuši uh, starptautiskos nolīgumus gan Āzijā, gan Eiropā, ņemtu vērā vides aspektus. Un mums ir jānodrošina pārmaiņas ražošanā un tas būtu jāveicina ar atbilstošu nodokļu sistēmu, piedāvājot nodokļu stimulus, lai veicinātu jaunos ekonomikas modeļus. Noslēgumā, dāmas un kungi, vēlos aicināt, izteikt aicinājumu jums, kā to jau darīja vairāki runātāji pirms manis. Tātad vēlos aicināt ikvienu šajā zālē esošo uzņemties kopīgi šo atbildību. jo mēs esam tie, kas uh, var izmainīt likumdošanu un iestrādāt jaunu domāšanas veidu uh, šajā likumdošanas procesā, uh, cīnoties ar klimata pārmaiņām un nodrošinot ilgtspējīgu attīstību. Tas ir process, kas nešaubīgi notiks gan Eiropā, gan Āzijā, un mēs būsim šī procesa avangardā. Yeah. Strādāsim kopā, lai eh, šis sadarbības un atklātuma gars turpinās, un es esmu pārliecināta, ka kopā mums izdosies un ka kopā mēs atrisināsim šos svarīgos izaicinājumus, lai nodrošinātu labāku nākotni mums un mūsu bērniem un nākamajām paudzēm, lai planā, planēta būtu tāda, kur mūsu bērni var dzīvot laimīgi. Paldies! Thank you. Thank you very much, Mrs. Uh, Romero Sanchez. Lielas paldies, Romero Sančesas kundzei. Jūs mums sniedzāt ārkārtīgi daudz norādījumu par to, cik svarīgi ir pārveidot mūsu ekonomiku. Lielas paldies arī par to, kā pieminējāt aprites ekonomiku, jo pašlaik Eiropas Savienībā par to tiek ļoti daudz diskutēts. Tagad es vēlētos dot vārdu uh,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 pārmaiņas ir radījušas netradicionālu apdraudējumu ikvienai valstī gan drošības apdraudējumu, gan apdraudējumu sabiedrībai. Klimata pārmaiņas un multilaterālisms ir svarīgi izaicinājumi. Un tas ir uzdevums, kas ir jārisina ne tikai uh, politiskajā līmenī, bet arī sabiedriskā līmenī. Klimata pārmaiņas ir ietekmējušas pasaules politiku, radot sašķelšanos un konfliktus, bet vienlaicīgi tā ir veicinājusi arī sadarbību. Mēs redzam, ka um, vietām uz plauks nacionālisms un tajā pat laikā mums ir kopīgi jārisina šīs problēmas. Dāmas un kungi, mēs varam būt lepni par ASEP un ASEM ieguldījumu reaģējot uz vides problēmām pēdējās desmitgadēs, it īpaši cenšoties sadarboties, lai ilgspējīgā veidā izmantotu dabas resursi, ieskaitot ūdeni. Mums būtu jāturpina sadarboties cieši, jo klimata pārmaiņas ir būtiski apdraudējušas visu sabiedrību nākotnes attīstību, un Vietnama ir viena no valstīm, ko smagi skārušas klimata pārmaiņas, ieskaitot Mekongas upes deltu, jo mēs visvairāk izjūtam uh, paisumu un bēgumu līdzīgi kā uh, Nīla Ēģiptē un uh, arī Bangladešā ir līdzīgas problēmas. Sausums plūdi, arī citas dabas katastrofas ir um, maksājušas dārgi gan sabiedrībām kopumā, gan individiem. Klimata pārmaiņas izvirza jautājumu par izdzīvošanu un vēlos izmantot šo iespēju, lai aicinātu uh, valstis strādāt pie šiem jautājumiem kopīgi. Pēdējos gados mēs esam meklējuši aktīvu risinājumu šīm problēmām. Vietnam ir pievienojusies ANO ietvaru konvencijai par klimata pārmaiņām un kopā ar 175 citām valstīm esam parakstījuši Parīzes nolīgumu. Mums ir izstrādāts rīcības plāns Parīzes nolīguma īstenošanai. Pēdējos gados Vietnams Nacionālā asambleja ir aktīvi veicinājusi e, integrāciju reaģēt uz klimatu pārmaiņām, iestrādājot e, to daudzpusējo fórumu darba kārtībā, piemēram, sadarbībā ar Starpparlamentāro savienību. Mēs organizējām reģionālo semināru, kur tika aplūkoti e, klimata pārmaiņu jautājumi un kur mēs strādājām pie tā, kā sasniegt ilgspējīgas attīstības mērķus. Un mēs sagatavojām gatavojam um, rezolūciju APPF sanāksmē 2018. gada janvārī, un mēs devām ieguldījumu klimata pārmaiņu uh, rīcības uh, programmas izstrādāšanā uh, asēm starp parlamentārajā asamblējā šī gada sākumā. ASEP un ASEM lomas eh, veicināšana strādāt ar klimatu pārmaiņu jautājumiem ir svarīga, un es gribētu izteikt sekojušas rekomendācijas. Mēs, piemēram, esam eh, varētu veidot eh, sadarbības tīklu, lai apmainītos ar informāciju starp parlamentu deputātiem, ekspertiem, uzņēmējiem, vienlaikus kopīgi uzņemoties sociālo atbildību. Mums izaicinājums vajag pārvērst par attīstības iespējām. Otrakārt, mums būtu e, jāpastiprina starptautiskās saistības attiecībā uz, piemēram, 2030. gada ilgtspējīgas attīstības mērķiem, gan saistībā ar Kyoto protokolu, gan Parīdas, Parīzes e, nolīgumu. Tāpat e, treškārt mēs atbalstām Eiropas parlamenta priekšlikumu attiecībā attiecībā uz uh, nākamo konferenci, uh, lai veicinātu reģionālos dialogus, sagatavojot kopīgu deklarāciju un uh, gribu novēlēt mums visiem uh, panākums turpmākajā darbā. Paldies! Thank you very much, uh, Mr. Fon Liels paldies Funkvok Hiena kungam par šiem ļoti nozīmīgajiem novēlējumiem un arī komentāriem. Tagad pēdējais uzaicinātais runātājs. Tas ir Aģants Kujai Mišras kungs no Indijas. Honorable Chairperson, delegates, ladies and gentlemen dāmas un kungi, delegāti. Namaskar. At the outset, let me express my sincere. Es vēlētos sirsnīgi pateikties par to, ka man ir dotā iespēja uzrunāt šo eh, tik cienījamo uh, konferenci. Es jūtos ārkārtīgi pagodināts, un es vēlētos apsveikt Eiropas parlamentu par to, ka tas ir norganizējis šo desmito Āzijas Eiropas parlamentārās partnerības sanāksmi. Un tāpat arī paldies, ka ir izvēlētas tieši klimata pārmaiņas pār tās centrālo tēmatu, tāpēc, ka tā iespējams ir vislielākā problēma, kas pašlaik apdraud cilvēci. Es vēlētos uh, apstiprināt, ka Indija ir gatava pildīt visus savus pienākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Tā centīsies to darīt ar savu politiku un likumdošanu. Protams, kā mēs visi saskaramies ar lieliem izaicinājumiem, bet mums ir jāsaprot, ka tās palīdz mūsu visu attīstībai. Eiropas Indija ir gatava cīnīties eh, pret eh, klimata pārmaiņām eh, viedā veidā. Mēs uzskatām, ka mums ir jāuzņemas kopīga atbildība, bet šai atbildībai ir jābūt arī diferencētai, un šī atbildība ir jāsadala godīgi. Mūsu kopējais mērķis ir aizsargāt nabadzīgos un visneaizsargātākos, kas visvairāk cieš no klimata pārmaiņām. In this context, let me mention. Šajā kontekstā es vēlētos uh, pavēstīt, ka mūsu filozofija, tradīcijas, uh, prakse un arī ilgspējīgie patēriņa uh, paradumi ir ļāvuši mums aizsargāt dabu, būt priekšzīmīgiem šajā jomā. Un mēs vēlētos arī uzsvērt, ka visā pasaulē vajadzētu izmantot šo praksi, apvienojot to ar moderniem ievedumiem. Tas, protams, ļaus mums virzīt uz priekšu arī sociālās un ekonomiskās attīstības programmas. Um, Indijas eh, premjers ir eh, apņēmības pilns sekot līdzi klimata pārmaiņām. Mēs saprotam, ka situācija mainās, un savā grāmatā, ko viņš nesen ir publiskojis, viņš ir norādījis, ka ilgtspējība pēc būtības ir morāls jautājums, jo šeit ir runa par mūsu paauģu interešu aizsargāšanu. Tāpat arī vajadzētu pieminēt, ka Mums ir jādomā arī par dažādām mīkstināšanas darbībām. Tas ļaus visām valstīm mm, domāt par viedām un saprātīgām tehnoloģijām. Tāpat arī mums ir jādomā par dažādu jaunu un novatorisku risinājumu meklēšanu. Sedaf, multilateralism, Involves... Mums ir jādomā arī par dažādām jaunām enerģijas tehnoloģijām, ko, protams, mēs varētu izveidot, balstoties uz savstarpēju sadarbību. Protams, ka šīs, šī nolīguma veiksme vai izgāšanās ir atkarīga no mūsu um, apņēmības un uh, vēlmes rīkoties uh, taisnprātīgi. Šeit es gribētu pieminēt Balī rīcības plānu, kur ir norādīts, ka efektīvu starptautisku mehānismu izveide ļaus mums nodrošināt enerģijas pārnesi, kas savukārt attīstības valstīm ļaus strādāt mm, klimata pārmaiņu ap apkarošanas jomā. Honorable Chairperson, Making... Kā attīstības valsts Indija iegulda ārkārtīgi daudz pūliņu, lai apkarotu klimata pārmaiņas. Mēs eh, ļoti labi apzināmies savus pienākumus. Indija ir gatava nodrošināt, lai attīstība un klimats iet roku rokā. Mums ir jāsasniedz eh, mūsu kopējais mērķis, proti ilgtspējīga attīstība. Indijas eh, pioniera loma nozīmē to, ka mums ir jāveido starptautiska uh, saules enerģijas alianse. Mēs uh, redzam, ka šī alianse jau tagad bauda ļoti lielu atzinību pasaulē. Es uh, ceru, ka mm, šodienas diskusijas un viedokļu apmaiņa ļaus mums veiksmīgi virzīties uz priekšu, lai cīnītos pret šo globālo klimatu pārmaiņu problēmu.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 Tagad pāris paziņojumu pirms mēs eh, turpināsim ar neformālo apspriedes daļu. Es eh, ar prieku varu paziņot, ka ir gatavs jau uh, gala paziņojuma projekts. Tas tiks pieņemts rīt, īsi pirms noslēguma sanāksmes, tātad īsi pirms 12. Mēs uh, pieņemsim šo uh, gala paziņojumu un nekādas debates pēc tam vairs netiks paredzētas. Es priecājos, jo tagad paziņot, ka šis paziņojums ir patiešām ļoti tālajošs. Tagad vēlētos arī paziņot, ka runātāji var publicēt savas uzrunas ASEP desmitās konferences mājaslapā. lapā. Šie dokumenti var būt elektroniskā formātā, bet jūs varat to iesniegt arī uz papīra un tie tiks ieskanēti. Es domāju, ka būtu svarīgi, ja jūsu uh, izcilās runas būtu pieejamas arī vēlāk. Tagad es vēlētos aicināt Bogdanu Boriseviču, Polijas senāta vicepriekšādātāju izteikties uz pāris minūtēm. Un, protams, lūdzu, eh, izmantojiet to, ka mūsu vidū ir tik izcili runātāji, jūs drīkstat viņiem uzdot arī jautājumus. Borisevičs kungs. Ko iepaņem šodien? Paldies priekšsādātāji par eh, doto iespēju izteikties. Es eh, esmu priecīgs par to, ka esmu um, šādā, ka man ir šāda iespēja uh, runāt par jautājumu, kas ir ļoti svarīgs, tas ir Parīzes nolīgums. Jāsaka, ka līdz šim tas nav bijis diskusija temats, bet uh, jārunā šeit ir par šīm kopīgajām interesēm, kas tiek skārtas Parīzes nolīgumā, bet e, šī konference notiek nedaudz savādākā situācijā. Es vēlos norādīt, ka Polija samazina CO2 emisijas, un Polijai Tas ir ekonomiski svarīgs jautājums, un mums ir jāpieliek lielas pūles, lai to nodrošinātu, jo mūsu tautsaimniecība balstās uz brūnogļu izmantošanu. Tā ir situācija, kas būtu jāņem vērā. Un mums ir jādomā par uh, iespēju, kā izmantot šos resursus, jo tie ir mūsu dabas resursi, vienlaicīgi, protams, attīstot atjaunīgos energoresursus, un mēs to darām. Bet vēlos pateikt, ka patreiz eh, šajā energoresursu kokteilī apmēram 80% ir brūnoglas. Un 91% šo ogļu tiek izmantotas, lai ražotu elektroenerģiju. Polijā, līdzīgi kā visā centrāla Eiropā, un kā jau uh, priekšsēdētāja um, norādīja, eh, Mūs ir skārušas šīs klimata pārmaiņas, tāpat kā Somiju, un temperatūra vidējā temperatūra dienvidos ir pieaugusi, Un jāsaka, ka pēdējos 20, 30 gados Polijā mēs esam piedzīvojuši ārkārtas situācijas, kas tiešām ir iespaidīgas Eiropas mērogā, nu ne jau, protams, tādā apmērā, kā tas ir bijis Āzijā, bet mums tas ir bijis um, iespaidīgi, piemēram, spēcīgs vējš pirms diviem gadiem mm, nogāza ļoti plašus meža masīvus polijas ziemeļos, un mēs piedzīvojam to pašu, ko citas valstis. Uh, Piemēram, vasara šogad, tāpat kā citvieta Eiropā, kopumā bija ļoti karsta um, temperatūra, virs 30 grādiem, uh, ilga, visai ilgu laika periodu, un mēs izjutām šo ietekmi. Un Tas, eh, protams, eh, liek vairāk runāt par siltumnīcas efektu radošo gāzu emisiju, un mēs redzam, ka patiesībā ar vien samazinās to balsu skaits, kas izskanētu uh, pret šādas nepieciešamības īstenošanu. Un es domāju, ka mums vajadzētu iet eh, um, tādā virzienā, lai tiešām šīs emisijas būtiski uh, samazinātu. Paldies! Thank you very much, Mr. Lielas paldies Boriseviča kungām! Es vēlētos tagad jautāt, vai kāds no Āzijas delegācijām vēlētos izteikties. Tāpēc, ka es gribētu mazliet pamainīt uh, runātājs, tāpēc, ka mums ir vēl viens Eiropas runātājs, vēl viens polis, kas vēlas izteikties. Tāpēc varbūt tagad kādu no Āzijas tomēr. Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi. Uh, esmu no Filipīnām. Mēs uh, vēlētos vienkārši uzsvērt, ka mēs varam mm, strādāt pie, šī, pie šīs krīzes tikai balstoties uz to, kas ir mūsu rīcībā. Klimata pārmaiņas jau ir redzamas, tām ir tiešām jācīnās jau tagad, un to var izdarīt tikai tad, ja visas valstis sanāk kopā. Un šī globālā rīcība savukārt ir jāpārveido tādās vietējas nozīmes darbībās, ieviešot to visu mūsu likumdošanā. Mm mazām valstīm var būt ļoti liela ietekme uz vidi un kas var ietekmēt visu pasauli. Filipīnas, piemēram, rada tikai 0,33% no eh, pasaules eh, izmešiem. Tomēr 2015. gada klimata riska indeksā esam eh, pirmajā vietā to valstu vidū, ko visvairāk ietekmē klimata pārmaiņas. Tāpat arī Filipīnas visvairāk cieš no uh, Um, dažādajam uh, dabas uh, problēmu uh, no dažādām dabas problēmām. Pēdējo 12 gadu laikā mūsu valsts ir saskārusies ar milzīgām dabas katastrofām. 2006. gadā milzīgi plūdi desmit dienu garumā radīja dubļu nogruvumus vairāk tūkstošu kubikmetru ap, apmēros un tika gāja bojā vairāk kā 1200 cilvēku. Tikai trīs gadus vēlāk, 2009. gadā, uh, uh, atkal lieli plūdi uh, iznīcināja vienu salu. Un šajā gadījumā gāja bojā 65 cilvēki. Tāpat arī tropiskā vētra tajā pašā gadā uh, gandrīz iznīcināja Manilu, un tas viss notika tikai 24 stundu laikā. Tika nodarīti uh, milz, milzīgi finansiāli zaudējumi un gāja bojā 464 cilvēki. 2011. gadā tropiskās vētras radīja milzīgus plūdus vairākās pilsētās Mindēlos salā un gāja bojā 1268 cilvēki un tika nodarīts milzīgs finansiāls zaudējums. Tikai gada vēlāk taifūns radīja milzīgus postījumus um, kādā salā un uh, Šeit gāja bojā 1067 cilvēki, bet gadu vēlāk nāca pats ļaunākais. Eh, milzu taifūns Tailandā radīja ārkārtīgi eh, milzīgus plūdus, kas eh, nodarīja ārkārtīgi lielus zaudējumus vairākās salās. Tūkstošiem cilvēku nācās mainīt savu dzīves vietu, un gāja bojā 6300 cilvēku. Visos, visās šajās eh, dabas katastrofās kopā ir gājuši bojā 11 tūkstoši filipīniešu, Un te es runāju par valsti, kas rada tikai 0,33% no visas pasaules uh, siltumnīca efekta gāzēm, bet mēs esam tie, kas visvairāk cietoši no uh, klimata pārmaiņu izraisītajām sekām. Protams, ka uh, tas, ko mēs darām mājās, rada globālu ietekmi. Tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt reālu sadarbību, kas savukārt pārvērstos vietējās darbībās. Uh, Eiropas un Āzijas parlamentārā sadarbība ir viens no labākajiem veidiem, kā iesaistīt visas valstis, kā panākt, lai e, šīs dalība valstis sāktu rīkoties vietējā līmenī. Mēs priecāmies, ka varam piedalīties šajā konferencē, un mēs ceram arī, ka mēs varēsim šīs konferences gala paziņojumu īstenot mājās. Es gribētu arī aicināt, un, un norādīt uz to, ka balstoties uz mūsu deklarācijām, mēs mēģinam saskaņot mūsu vietējo rīcību ar globāliem mērķiem, jo īpaši ir runa par tādu juridiski saistošu vienošanos kā Parīzes nolīgums. Mēs gribētu aicināt eh, attīstītās valstis pildīt Parīzes nolīguma pienākumus. Proti, mūsu mērķis ir samazināt eh, temperatūras paaugstināšanos par 1,5 grādiem. Un Tas, protams, ir ārkārtīgi būtiski tādām neaizsargātām valstīm kā Filipīnas. Klimata pārmaiņas ir reālas, mums jau tām jāpielāgojas un jā, jāmēģina samazināt tās ietekme, to, to ietekme. Tas ir mūsu kopējais ienaidnieks, pret ko jācīnās. Thank you for sharing that uh, tragic. Uh... Liels paldies, ka pastāstījāt par jūsu traģisko pieredzi Filipīnās. Thank you so much, uh, Chairperson. Can I... Paldies, priekšsēdētāji. Vai jūs varētu izteikties? Question. Vai jums ir jautājums? Because I, I have two other people who want... Ir uh, pieteikušies runāt divi cilvēki. Jā, tiešām man ir pavisam īsts jautājums. Uh, when we undertake the issue... Kad mēs runājam par tik svarīgiem tematiem kā klimata pārmaiņas, kas um, apdraudēs mūsu nākotni. Ir norādīts, ka pēc simts gadiem uz šīs planētas vairs nevarēs dzīvot. Bet uh, tiešām mums uh, nepalaižam šeit uh, kaut ko garām. Es uzskatu, ka Katrs grams, katrs eh, kilograms, ko mēs eh, katru dienu izlietojam patēriņa precēs, eh, iznīcina klimatu. Mēs īsnībā esam daļa no šīs ietekmes. Protams, Eh, bagāti cilvēki iespējams var iztikt ar vienu mašīnu, bet viņi nopērk divas, trīs automašīnas. Dažkārt, kaut arī viņiem pietiktu ar vienu dzīvokli, viņi neskatoties uz to nopērk vairākas mājas. Viņiem ir vairāk kā simts kreklu, eh, um, kurpju. Šādā veidā mēs iznīcinam savu planētu. Šie jautājumi ir jāuzdod Mēs pašlaik diskutējam par to, kā kontrolēt eh, klimatu. Es uzskatu, ka mēs katrs varētu kaut ko dot, eh, lai pret to cīnītos. Paldies! Jā, šo jautājumu varbūt jūs varētu apspriest eh, paralēlajās sesijās, kas norisināsies pēcpusdienā. Gribētu izmantot šo iespēju, lai norādītu, ka mūsu vidū ir Indijas eh, kongresa delegācija. Viņi atrodas eh, tribīnēs, un eh, viņi ir šeit, tāpēc, ka ir atbraukuši pie mums uz nedēļu, lai iepazītos ar Eiropas parlamenta darbu, jo īpaši šeit ir runa par administrāciju. Uh, Man pavēstīja, ka katru gadu notiek šāda braucieni. Lielas paldies, ka esat pie mums ieradušies. Ir pieteikušies vēl divi runātāji. Un tad es nezinu, vai šajā sesijā mums vēl atliks laiks citiem runātājiem. Tagad došu vārdu Džanpalīlo kungam no Itālijas senāta. Gribētu aicināt visus neizteikties ilgāk par divām minūtēm, jo mums ir paredzēta arī fotografēšanās un pusdienas. Where is the Italians? Oh. Sì, grazie. Paldies. Uh, labdien! Bieži vien uh, tiek aizmirsts, ka galvenais piesārņojuma iemesls pasaulē un arī kāpēc notiek klimatiskās izmaiņas ir eh, tas, ka tiek audzināts, eh, audzēt ļoti daudz lopi eh, gaļas ražošanai un arī tāpat piena ražošanai. Un tā tad vispārējie produkti, kas izgatavoti no piena, sieri un cita piena produkti. Es ļoti pozitīvi raugos uz tiem datiem, par kuriem ziņoja Ķīna. Tas viss ir ļoti pozitīvi, bet gribētu atgādināt, ka Eh, tieši Ķīnā, bet tas attiecas uz visu pasauli. Eh, tiek audzētas eh, cūkas simtiem tūkstoši un kas sastāv ļoti lielu daļu no audzēšanas pasaulē, un tas rada apmēram pusi siltumnīca efekta gāzu izmešu, un World Watch magazīna ir, tur ir pāris zinātnieki publicējuši savu rakstu, un tur tiek runāts par vairāk kā 30 miljārdiem litru piena, un no tā tiek radīts milzīgs piesārņojums, un arī Greenpeace iejaucās šajā diskusijā, norādot, ka uh, Eh, šīs eh, dzīvnieku audzētavas fermas var radīt arī citas eh, problēmas cilvēku veselībai, un tas ir šī pret antibiotiku rezistence var rasties, un mm, tāpēc tiek ieteikts pāriet uz ilgspējīgāku ražošanu lauksēmniecībā, un tiek mm, aicināts arī sniegt atbalstu mm, lopaudzēšanai, jo Eh, fosfors, eh, amoniaks, nātrijs un arī dažādi eh, smalki, smalkas daļiņas nonāk dabā un uh, Pateicoties šai lopu audzēšanai un tāpat arī Eiropas slimību novēršanas centrs ir paziņojis, ka rezistents pret antibiotikām ir viena no būtiskākajiem draudiem ves cilvēku veselībai tagad. Un uh, gribētu citēt Pīters Mita kungu no Aberdēnas Universitātes Skotijā. Viņš saka, ka nepieciešams uh, samazināt uh, produktu piedāvājumu un pieprasījumu, tie runāt par dzīvieku izcelsmes uh, produktiem. Tikai būtiski pamazinot uh, gaļas un piena produktu patēriņu, mēs varēsim nonākt pie lauksaimniecības sistēmas, kas ir adaptēta nākotnes uh, vajadzībām un kas uh, atbildēs mūsu vajadzībām. Nu, protams, es runāju par tādu pakāpenisku samazināšanu šiem piena un piena produktiem. Un uh, ir pierādījumi arī, ka simtprocentīgi pārēju uz augas celsnes produktiem nekaitē veselībai. Nu, tā tad, uh, ja tas tiktu darīts, tad tas dot ļoti lielu ieguldījumu, uh, samazinot uh, piesārņojumu un tādā veidā arī tiktu garantēta labāka dzīvnieku labturība un uh, tā tad arī pausts rūs par cilvēku veselību un attiecīgi arī par mūsu planētas uh, saglabāšanu veselību. Paldies! Un eh, varu tikai piekrist, jā, ka šīs ir debats, kas sākas tagad Eiropā, bet visas pasaules līmenī nepieciešams uh, samazināt pārliecīgu dzīvnieku izcelsmes produktu lietošanu, lai mēs varētu tomēr turpināt dzīvot uz šīs planētas. Ir vēl viens lūgums izteikties no Eh, Polijas senāta vidas komitejas Aram Garvera kungs, eh, vai jūs varētu lūdzu izteikties neilgāk kā divas minūtes, jo pēc tam mums ir jāsāk šīs sesijas noslēgšana. Davids kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pasvītrot šīs debates nozīmīgumu un svarīgumu, kā arī eh, šo jautājumu svarīgumu, kas izriet no Parīzes eh, nolīguma, jo eh, Parīzes nolīgums paredz brīvprātīgu pasākumu izvēle, lai noteiktos mērķus sasniegtu, un mēs eh, gribētu, lai tiktu nodrošināta lielāka elastība attiecībā uz to pasākumu izvēli, kas tiktu īstenota, lai samazinātu uh, emisiju apmēru. Polija ļoti aktīvi uh, samazina. Mm, siltumnīcas efekta uh, gāzu emisiju. Mēs esam tās uh, samazinājuši apmēram par 30% un esam um, to ļoti veiksmīgi izdarījuši. Kas attiecas uz jaunu tehnoloģiju izmantošanu un uz resursu izmantošanu, tad Polijā ir liels potenciāls, lai samazinātu CO2 emisiju koncentrāciju. Tajā pat laikā mums ir jādomā par um, mūsu mūsu valsts energodrošību, tādēļ mēs īstenojām eh, ļoti ambiciozus eh, mērķus, eh, lai sasniegtu šos mērķus, izmantojot atjaunīgos energoresursus. Polijas ekonomika, kā jau Barusevičs kungs teica, esam daudz lielā mērā atkarīgi no brūnoglēm, bet tajā pat laikā mēs strādājām pie jaunu tehnoloģiju uh, ieviešanas, lai izmantotu saules, vēja enerģiju un varētu gribētu vēl pateikt to, ka Polijas valdība īsteno tīrā gaisa programmu. Tas nozīmē, ka tuvāko desmit gadu laikā tiks investēti vairāk nekā 100 miljārdu zlotu programmā, kas vērsta uz klimata un gaisa uh, kvalitātes nodrošināšanu, izmantojot atjaunīgo enerģiju. Un kopējais mērķis ir samazināt emisijas, bet tam ir jābalstās uz jauno tehnoloģiju potenciālu, bet vienlaicīgi ir jāņem vērā arī solidāra visu līdzdalība. Un, lai arī tas nav tēbašu galvenais iemesls, vēlos atgādināt, ka Eiropas līmenī šāds projekts kā Nord Stream uh, ne, nav Eiropas solidaritātes izpausmes piemērs. Bet uh, gribētu aicināt jūs visus uz Katovici, uz uh, COP24, jo es domāju, ka uh, tas, tā ir laba vieta un labs brīdis, lai diskutētu par siltumnīcas efektu uh, gāzu emisiju turpmāku samazināšanu. Paldies! Liels paldies! Tagad, domāju, mēs varētu noslēgt eh, šo darba sesiju. Manuprāt, mums ir bijušas ļoti detalizētas un mērķiecīgas debats par to, kādu mēs gribētu redzēt šo ASEP desmit galveno tēmu un jautājumu loku. Esam guvuši iedvesmu eh, trīs eh, paralēlo grupu darbam, kas sāksies pulksten trijos pēcpusdienā. Tā kā ceru, ka debatas arī turpmāk būs ļoti interesantas un enerģisks. Paldies visiem, kas deva ieguldījumu šajā paneļa diskusijā. Ceru, ka jūs būsiet arī piedalīsieties um, vēlāk darba grupu darbā. Tagad es aicinu um, šo, uz šo ģimenes foto, tradicionālo fotografēšanos. Un uh, mēs nokāpsim no šeit prezidiju lejā. Tātad aicinu visus šeit uz zāles centru, pašu viducīti un eh, pulksten vienos būs pusdienas. Jehudi Menuhin zālē. Eh, tāds ļoti, nu, aziātisks nosaukums šeit, šeit zālē telpai. Tas ir pirmajā stāvā šajā pašā ēkā un eh, pēc tam pulksten trijos sāksies pēcpusdienas paneļu diskusijas. Paldies visiem!